Es gribētu pateikt, tas visiem būtu jāzina. Tāpēc, ja jūs apsēstos, tas ir vienkārši fantastiski. Uh, and that includes um, our members. Tas attiec arī uz mūsu deputātiem. Uh, tātad vakar notika uzklausīšanas un vienīgais darbas kārtības punkts ir balsojums par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju un uzraudzītāju palīgu tulkojums, kas nodrošināts 20 valodās Un kā mums tagad ir ar tiešraidi internetā? Tātad es gribēju vēl papildināt, ka e, vakar dienas tikos ar cilvēku kundzi, e, ņemot vērā e, atlases procedūru. Un es nebiju priekšsēdētais kolēģi, vai jūs lūdzu varētu būt mazliet klusāki? Tātad es sapratu, ka šodien mums būs jābalso un koordinātori, ja gribat izteikt komentārus, tad dariet to tagad. Un mums ir jāievēro procedūra, kāda tā ir paredzēta, cienījamie kolēģi, pārtinoties, ja mēs varētu tagad balsot. Un, ja mēs varētu Intveldes kundzes eh, teikto vairāk, tad tagad balsosim, ja kāds gribētu ko pateikt. Jā, viss ir ļoti labi, bet varbūt jūs varētu vismaz paskaidrot, kā tas ir, ka viss notiek. Mēs visu izdarīsim, arī ieskatiet mani vēstuli, vai jums būtu kāds papildus punkts vai lūdzu. Claude, ich habe uh, ehrlich gesagt noch. Godīgi sakot, es gribētu vēlreiz pajautāt par procedūru. Nu, varbūt kāds vēl varētu paskaidrot, nu kāda, kā, kas notiek ar to, par ko lēmsim, kādas būs diskusijas ar padomu. Es vēlreiz gribētu, lai kāds man to paskaidro, varbūt. Uh, to varētu izdalī, izdarīt pirms mēs šeit vēl balsojam, gribētu uzzināt precīzāk. Man tas nav skaidrs, un tas ir ļoti nozīmīgi, pieņemot lēmumus arī politiskajās grupās. Okay, Cornelia, I'm going to um, read out a set of um, instructions. Tātad es jau teicu, ka gribu pastāstīt, kāda būs mūsu procedūra, un es ceru, ka eh, man ir paskaidrojumi arī sniegs atbildes uz jūsu jautājumu. Tātad atļaujiet man izskaidrot to, kas jums ir jāzina. Pirms balsojuma jums būtu jāzina, ka Eh, procedūra notiek saskaņā ar parlamenta reglamenta 45. pāntu, eh, kad Eiropas datu uzraudzītājs un tā palīgs ir jāievēl eh, uz pieciem gadiem kopā vienojoties ar padomu. Un visiem kandidātiem ir jābūt pietiekami lielai pieredzei un zinātībām, kas ir nepieciešami šī posta amata izpildītājiem un e, vakardien jau notika uzklausīšana. E, un e, tā tad katrs no kandidātiem uh, saņēma, um, katram kandidātam tika uzdots jautājums, vai, vai viņi ir gatavi kandidēt uz abiem amatiem, tikai viens kandidāts atteicās no abiem posteņiem. Tātad kopumā mums ir pieci kandidāti datu uzraudzītāju amatam un četri kandidāti asistentam. Padovas kungs uh, atteicās no iespējas kandidēt arī uz asistentu amatu. Balsojums notiks tā. 181. un 181. punkts nosaka, ka tās būs elektronisks un aizslēgts balsojums. Tas nozīmē, ka jums ir nepieciešama jūsu balsošanas kartīte. Vispirms mēs sagatavosim mūsu komisijas eh, prioritāro sarakstu un mēs balsosim katru, par katru no pieciem kandidātiem uz priekšsēdētāju amatu un pēc tam par katru no četriem kandidātiem uz uzraudzītāju palīgu. Jautājums no zāles. Mums ir kolēģi, kam nav balsošanas kartes un tagad, ka Nē, nē, nē, kolēģi, tūlīt jau saņem balsošanas kartu problēmu ir atrisinājusies. tāpēc mums patiešām ir jāstrādā precīzi. Labi, paldies, ka viss ir atrisinājies. Tā zaļie vēl runājas, tātad pārējie, kuri klausās. Mums būs otrais balsojums. Uh, uz eh, tātad eh, balsojums par uzraudzītāja palīgu balsosim par četriem kandidātiem. Tātad pirmajā balsojumā par pieciem kandidātiem, otrajā par četriem kandidātiem. Mēs saskaitīsim tikai eh, balsis par, kas būs nodotas par. Mēs neskaitīsim tos, kas balsojuši pret vai atturējušies un jūs redzat, te ir e, e, kreisajā pusē zaļā, e, zaļā poga. Tātad katrs, kurš gribēs man paprasīt, lūdzu, ieklausieties, ko es saku. Tātad labā, pu, kreisajā pusē zaļā poga, pozitīviem balsojumiem, sarkanā uh, poga, negatīviem balsojumiem. Tātad labā pusē sarkanā poga, uh, Un kā jūs tātad dzirdējāt, sarkanos balsojumus mēs neskaitīsim, mēs skaitīsim tikai zaļos balsojumus. Tas nozīmē, ka ja jūs esat pret, tad vienkārši nebalsojiet. Tā ir šīs dienas balsošanas procedūra. Un tad mēs eh, sakārtosim eh, prioritāšu listi, ņemot vērā pozitīvos lausi balsojumus. Un tagad sākam eh, e, EDAU e, balsošanu un pēc tam otrajā kārtā mēs e, sakārtosim uzraudzītāja palīgu sarakstu. Vispirms mēs tātad pabeigsim visu procedūru un e, lūdzu nepārtraukt balsojuma procedūru. Ņemot vērā vakardienas uzklausīšanu, mēs balsosim par kandidātiem tādā pašā kārtībā, kā mēs eh, vakardien viņus uzklausījām. Eh, tātad eh, šeit pieci kandidāti. DAU uzraucītāja pozīcija. Un tagad pārbaudām, vai viss ir uh, sagatavots vislabākajā kārtībā balsojiet, un mēs tātad pārbaudīsim, vai visi ir pārstāvēti. Vai vispirms pārbaudām, pārbaudām pārstāvību? Ka, kas tagad bija par nesaprašanos? Engela kungs teica, ka mēs tagad visu vienkārši izmēģināsim praksē. Tā, kolēģi, pārbaudīsim visu. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Tātad mums ir pārāk daudz nobalsojuši, ETP ir nobalsojuši viens par daudz pārstāvis. Co colleagues, just stay quiet for a moment. Kolēģi, mazliet klusāk. Tātad mm, no ETP mums ir jāizslēdz viens loceklis. Eh, vienkārši eh, viss paliek tāpat kā ir, bet vajadzētu vienu mākslu mazāk no ETP, vai jums nav nekāda iebilduma? Mrs. Mussolini, point of order, and then Brigitte. Mussolini, Conzo Brigitte, par darbu kā... Mando di il garante della privacy. Dei... Nu, tā tad mēs šeit uh, runājām par datu aizsardzības uh, uzraugu, bet ja mēs nebalsojam, tad tiem vajadzētu skaidri norādīt uz to, ka kas nebalso, ja tu balso par zaļiem, nu tad tas ir redzams. Līdz ar to tas ir caurskatāms, bet ja tu nevēlies balsot, tad gaisma neiedegas un tad zina, ka tu balso pret. Un tas nav īsti pareizi, jo tas nav absolūti savietojams ar privāto sfēru. Balsojumu jābūt. Uh, tādam, ka jūs, ka nezinu, kā uh, deputāti ir balsojuši, nu, nemaz uh, šāda situācija nav iespēja. Green vote or red vote? Huh? Eh. Tad mums vajadzētu atļaut spiest zaļo ogu arī, jo citādi nebūs viss kārtībā. Nē, nē, pagaidiet. Uh, parādīsies. Te tomēr būs ar krāsām problēma. Tā tad es eh, saprotu, ka eh, ja jūs balsojat tikai par, tad eh, ja jūs nebalsojat par, bet labprāt balsotu pret, tad to var redzēt no malas, kāda ir bijusi jūsu pozīcija. Es saprotu jūsu iebildi. Cienījamie kolēģi, var jūs varētu mazliet klusāk? Mazliet klusāk. Ja jūs paklausēties varētu atbildēt Musolīnī kundze uz viņas jautājumu. Es domāju, ka tas ir eh, labs ieteikums. Ja cilvēki pat tiešām uh, uh, nu, te mēs redzam, ka tas ir ļoti jūtīgs uh, balsojums un, un uh, Ja jūs gribat, jūs patiešām varat spiest uz sarkanās pogas. Jūs varat arī vienkārši turēt roku balsošanas mašīnā tā, lai to nevar redzēt no ārpuses, ko jūs darāt. Tātad, ja jūs nosa, nospiedīsiet sarkanu iedegsies zilā gaismiņa, bet saskaitīs tiks tikai par balsojumi. Tātad. Kāds jums jautājums par kategoriju? Pavisam īsi. Es gribēju tikai pārliecināties. Mēs no sākuma teicām, ka var balsot tikai par. Tas nozīmē, ka jūs gribat balsot vienu vai diviem kandidātiem, eh, bet eh, tā, ka mm, ja, lai vienmēr iedegtos gaismiņa, tad jūs uh, iet, iet, pat nobalsosiet gan par tiem, kur jūs esat par, gan arī spiedīsiet pogu par, pret tiem, pret kuriem esat pret, bet zilā gaismiņa iedegsies vienmēr. Tā priekšsēdētājs kā sociālistu un demokrātu deputāts piekrīt. Labi, tagad sāksim balsot, cienījamie kolēģi. Lūdzu, cienījamie kolēģi. Tagad sāksim patiešām balsot. Es zinu, ka tur tā kā ir. Nu, vispirms ir Bibirovska kungs. Tā tad ir A, U kabināts. Lūdzu, sākam balsot. did? Tell me when it's closed. The vote is closed. Beidzam balsot. Okay. Okay, Mr. Engel, did you have a distinction? Tā, vai jums ir tagad jāprasa patiešām kaut kas balsošanas laikā? Patiešām ir tā, ka datu aizsardzība te vēl nav pilnīga. Manā balsošanas mašīnā darbojas tikai viena no trīs pogām. Un tad iznāca, ka es esmu nobalsojis nepareizi. Tā tad, būtīgi eh, sakot, tas tagad nebija optimāli. Okay, change, change your seat anyway, and we'll look into that for. Tā, cienījamie kolēģi, es domāju, ka turpināsim darbu. Varbūt kolēģis var pārsēsties vienkārši ātri, pārsēsties pie mašīnas, balsošanas mašīnas, kas strādā. Insert your card quickly because I'm moving on. Un tagad ātri ielieciet savu karti, jo es gribu balsu turpināt balsojumu. Colleagues, with your permission, I'm going to take kolēģi, es eh, patiešām labprāt atkārtotu pirmo balsojumu eh, lai būtu lietas vissākajā kārtībā. Tātad atkārtojam balsojumu par Vīrirovska kungu, EDAU uzraudzītāju jamatam. Atkārtojam balsojumu par Vīrirovska kungu. Sākam balsot. Seven minutes. The vote is closed. Beidzam balsot. Okay, colleagues, the... Cienējamie kolēģi, tagad balsojums par Biondi kundzi. Sākam balsot. Tell me when it's closed. The vote is now. Tagad beidzam balsot. For the EDPS, the vote for Mr. Buttarelli. Un tagad Buttarelli kungs. Balsojam, sākam balsot par Buttarelli kungu. Colleagues, the EPP. Kolēģi, atkal ir eh, viens balss par vienu balss par daudz. Okay, on the vote. Tātad eh, Butarelli kungam ETP bija plus viens. Labi, tagad plus viens izgaisa, beidzam balsot. Cave on the EDPS for Miss Lenoir. Un tagad Lenoiras kundze sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. And finally, for... Un noslēgumā balsojums par padavas kungu. Sākam balsot. Oh, no, no, The vote is closed. Beidzam balsot. colleagues, for... Cienījamie kolēģi, tagad balsojam par e, Eiropas tautsaimniecības uzraudzītāju palīdzību. Rosta kungs, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. for Assistant Supervisor the vote for Ms. Beyond. Eh, tagad eh, Beyond kundze sākam balsot. The vote is closed. Er Beidzam balsot. For Assistant Supervisor the vote for... Un tagad Butarelli kungs, sākam balsot par Butarelli kungu. The vote is closed. Beidzam balsot. And finally the vote. Un noslēgumā balsojam par Lenoras kundzi. Sākam balsot.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 colleagues, I'm just going to verify this. Cienījamie kolēģi, tā tad vispirms es eh, sagatavošu paziņojumu pagaidiet. Thank you. Kolēģi, es vēlos paziņot, ka balsu skaits par katru postēm pirmkārt eh, par eh, uzrauga ka, kandidātu rezultātu sekojošie. Pirmā vieta ir Giovanni Butarelli, otrajā vietā Jans Padova ar 20 balsi, trešajā vietā Vivjorski 10, 4. Lenoras kundze 4 balsis un 5. vietā Biondi kundze ar vienu balsi. Uzaicītāja palīga postenim pirmajā vietā ir uh, Vivjorska kungs. Šīs divas balsis tādā, tālāk uh, Buterelī, pēc tam ir uh, Lenors kundze un 4. Bjorndas eh, kundze ar eh, divām balsīm. Un eh, es nosūtīšu vēstuli priekšādātājiem, lai informētu par vēlēšanu rezultātiem un sazināšos ar padomas prezidentūru, lai sasniegtu kopīgu vienošanos saskaņā ar 42. pantu regulā 45.2001. Lies paldies! Thank you.